Bene, allora, modifica regolamento CE 1698-2000. Mēs eh, runājam par grozījumiem padomes lēmumams 1698 līdz 2005. Mūsu starp kārtības astotais punkts. Eh, komisija iesniedz tās eh, priekšlikumu mūsu iepriekšējās sanāksmēs šī, šajā komitejā. Debatēs par šo tēmu parādījās zināmas šaubas Tātad um, palielinātie maksājumi attiecībā uz 2012. gadu. Eh, tas varētu radīt problēmas eh, lauka attīstības programmām dalībvalstīs un pārbaudot eh, šo priekšlikumu detalizētāk, mēs nonācām pie secinājuma, ka risks patiesībā nav tik liels salīdzinot um, ar to, kāds būtu risks zaudējot Eiropas maksājumus, tāpēc, ka uh, Eh, tad pastāv risks eh, zaudēt nacionālo finansējumu, un tāpēc eh, es tad, lauku ekonomikas interesēs un Eiropas ekonomikas interesēs kopumā par ierosināt, ka mums ir jāatbalsta komisijas priešlikums un jāpātrina likumdošanas procedūra. Tā, lai varētu, var, tā varētu stāties spēkā pirms šī gada beigām, pirms 2011. gada beigām. Eh, ziņojums tika iesniegts eh, bez likumdošanas grozījumiem, tomēr šonadēļ mēs uzzinājām, ka ir eh, problēmas padomē. Padome pieprasa horizontālu risinājumu, kas tiks piemērots arī citiem struktūra fondiem. Un ņemot vērā, ka pieņemšana padomē nenorisināsies tagad par šo pozīciju, mēs varēsim runāt par šo jautājumu parastā veidā. Tas ir, mēs noteiksim eh, termiņu grozījumu iesniegšanai, un tas būs 26. Eh, oktobris. Un mēs par to balsosim novembrī. Mēs vēlētos virzīties priekš ātrāk, bet eh, ņemot vērā to, kāda ir pado situācija padomē, mēs Atgriezīsimies pie mūsu uh, pa parastā um, tātad, darbības veida. Um, uh, šodien runās arī komisijas pārstāvi, tā kā jums, jums ir kādi jautājumi viņiem. Uh, Aņakungs, lūdzu, jums ir dots vārds. Šis te, um, šis te savādais grozījums var novest pie tā, ka 560 miljoni eiro šogad un 470 eh, šajā gadā, nākamajā gadā. Um, ehm, tātad tas tiks. Um, Nav zināms, kā šī nauda tiks izmantot divu gadu laikā, un finanšu paziņojumā ir teiks, ka komisija pārskatīs vajadzību pēc uh, papildus maksājumu apropriācijām, un, ja nepieciešams, tā ierosinās nepieciešamu rīcību vienkāršā valodā ir teikts, ka mēs eh, tad paņemsim tagad šo naudu, cerot, ka neviens nepamanīs, un tad mēs eh, tad, tad, eh, pēc diviem gadiem jums par to liksim balsot. Vēlreiz balsot. Komisijas ierosina, ierosinājums ir tāds, ka tad nav papildus maksājuma apropriācijas, un tas ir pilnīgi nepareizi. Ma, caro Agnò, adesso io darò la parola. Eh, Dārgais Aņo kungs, es eh, tagad došu eh, Marino kungam vārdu, direktoram, lai viņš jūs pārliecinātu par šo risku. Bet es vēlos norādīt ka visiem kolēģiem, ka šis te grozījums, ar kur mēs šobrīd strādājam, tas pilnīgi neko neizmaina kopienas budžetā. Tas eh, maina pozīciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm lauku attīstības programmās un attiecībā uz Eiropas Savienības budžetu. Eh, tam vispār nav nekādas ietekmes. Tas, eh, tas vienkārši padara visu elastīgāku šajās lauku attīstības programmās, lai ļautu tām dalībvalstīm, kurām ir problēmas, lai viņas varētu noteikt nacionālos resursus, kāda ir nepieciešama šīm programmām lai tās varētu īstenot. Viņi to var darīt. Um, un possono riguardare. Ar mazāku līdzfinansējumu. Šim um, priekšlikumam nekas nav, um, nav nekāda sakara ar Eiropas Savienības budžetu, jo tas netiek ietekmēts. Bet es tagad uh, došu vārdu direktoram, kurš jums paskaidrot uh, to labāk nekā es. Paldies, priekšsēkungs. Eh, jums ir pilnīgi taisnība attiecībā uz eh, šo jautājumu. Eh, fondi netiks, netiks tālāk iedalīti vairāk par to, cik ir budžetā līdzekļu. Attiecībā uz um, izdevumiem, attiecībā uz maksājumiem. Um, komitejas loceklis atsaucās uz 470 miljoniem. Eh, papildus maksājumu nākamajā gadā. Eh, šis eh, skaitlis ir jāskata, ņemot vērā, ka nākamajā gadā maksājumi ir 14 miljārdi, un tas, tas nav nekas, un tam nav nekādas ietekmes uz kopīgo apjomu, kāds ir maksājumiem. Paldies! Mājarkungs lūdzu izteikties. Paldies, priekšsādātāji. Man ir viens jautājums komisijai. Tikai noskaidrot šo jautājumu gribēju. Pieņemsim, ka kāds lauksaimnieks ir uh, gatavojis, gatavojies veikt uh, investīcijas 100 tūkstošu eiro apmērā. Ņemot vērā to, ka Grieķijas vai Spānijas nacionālā programma saka, ka līdzfinansējums no valsts uh, līdzekļiem ir 70%, un um, viņš pats finansē 30%, tad uh, tas neko nemainīs. Bet uh, um, 70% paliks uh, valsts līdzekļi. Tātad 30% maksās Grieķija, Eiropa 80%. Un kā tas? Uh, vai var ies, vai ja Eiropas um, ap, apjoms tiek palielināts līdz uh, 90%, tad Grieķija vairs maksā tikai 10%. Un tas nozīmē, ka lauksaimnieks līdz šim maksā 30%, valsts piemaksa ir 70% un tikai val, no valsts līdzekļu daļas mainās uh, Eiropas un Grieķijas uh, proporcijas. Jā, vai tas pareizi? E, giusto, ma penso sia... Jā, tas ir pareizi bet iespējams ir labāk, ka direktori mums to pastāstīs. Tā ir, un proporcija, kuru maksā Eiropa un šajā piemērā Grieķija, tā ir mainījusies. Uh, un tas ir, fakts ir tāds, ka pateicoties šiem, uh, šiem lielākajiem Eiropas uh, ieguldījumam, pasākumi, kādus mēs varēsim īstenot, tos nevarēs īstenot tāpēc, ka nepietiek uh, nacionālā uh, līdzfinansējuma. Va bene, credo che le eh, precisazioni. Credo... Es domāju, ka uh, direktoru visu paskaidroju. Uh, būtu kompetences skropļošana. Ja uh, lauksaimniekiem uh, būtu, ja, ja lauksaimnieki tik dažādi atbalstīja dalībvalstīs, bet uh, Uh, daļa no uh, sabiedrības nav ietekmēta, un tas ir tāpēc, lai tās dalībvalstis, uh, kurām ir ekonomiskās grūtības, lai viņas varētu uh, netē, netērēt uh, resursus. Es nedomāju, ka šeit ir kādas šaubas, bet uh, ņemot vērā uh, šo jauno informāciju, mēs varbūt varētu atgriezties uh, pie šīs tēmas vēlāk, jo mēs esam atlikuši uh, grozījumu iesniegšanu līdz 22. oktobrim, tāpēc, ka padome vēlas, uh, tad, lai šajā uh, debatē tik iekļautu citi kohēzijas instrumenti. Un tagad mēs varam pievērsties 9. darba kārtības punktam par medus bišu uh, veselību un par, par, par problēmām biškopības uh, nozarē. Uh, referents ir Čabata Sandors Tabaģi. Tas ir viņa iniciatīvas ziņojums par medusbišu uh, veselību. Uh, ir uh, iesniegti 220 grozījumi un 18 kompromisa grozījumus ir izstrādājis referents, lai atvieglotu balsošanu. Um, jūs esat veicis lielisku darbu, tāpat kā visi ēnu referenti. Vides komiteja ir iesniegusi atzinumu, un mēs balsosim par desmitiem, desmit punktiem Čaba, vai jūs vēlaties izteikties pirms balsojuma, vai mēs eh, uzreiz ķeramies pie balsošanas? Tad uzreiz ķeramies pie balsošanas. Lūdzu, ievietojiet savas balsošanas kartes. Nē, tomēr Čabas kungs. Čabas kungs, es eh, vēlos pateikties eh, saviem kolēģiem, ēnu referentiem, mani, manai uh, asistentei un kolēģiem no Tautas partijas, no Zaļajiem, no Aldes par labo sadarbību. Lielas paldies eh, par šo ciešo sadarbību arī Lulingas kundzei. Lielas paldies! Bene, grazie. Allora adesso procediamo al voto. In... Paldies. Eh, ķersimies pie balsošanas. Sāksim ar elektronisko balsošanu. Iesat gatavi. Sākam balsot. 48. grozējums. Esat nobalsojuši? Vai visi ir nobalsojuši? Paldies! E, beidzam balsot. 48. E, pieņemts. Nākamais. Kompromiss grozījums 4. Sākam balsot. Visi bas, nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Piecdesmit devītais eh, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 59. noraidīts. 60. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 61. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis, eh, pietais kompromis grozījums. Sākam balsot. Sāk, beidzam balsot. Pieņemts. Septiņdesmit otrais eh, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsosim vēlreiz par 72. grozījumu. Silvestris kunga grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rīkojamies pareizi, tāpēc, ka e, tagad e, tas ir pieņemts. 73. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piedodiet, tomēr norādīts. 74. Slavija. Sākam balsot par 74. Beidzam balsot. Pieņemts. Septiņdesmit septītais. Sākam balsot par 77. Beidzam balsot. Norādīts. Eh, palaidām eh, garām eh, Rubika grozījumu, atvainojiet, 75. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 78. Sākam balsot par 78. Noraidīts. 79. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Sākam balsot par 80. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot, noraidīts. Astoņdesmit pirmais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astoņas nedēļas grozījums, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Norādīts. Astoņdesmit trešais. Sākam balsot par 83. grozījumu. Viss nobalsojuši? Norādīts. 84. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 85. sākam balsot par 85. Noraidīts. 88. sākam balsot par 88. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad uh, 18. grozījums no NV komitejas sākam par 18. balsot. Noraidīts. 87. Balsojam par 87. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 88. grozījums. Sākam balsot par 88. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromisa grozījums 6. Mm, Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Deviņdesmit piektais grozījums. Sākam balsot par 95. Beidzam balsot. Norādīts. Kompromisa grozījums 7. Sākam balsot par 7. kompromisa grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Simt ceturtais grozījums. Sākam balsot par simt ceturto. Beidzam balsot. Pieņemts. 105. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Atvainojiet. Noraidīts tomēr. Tagad 106. Eh, eh, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 107. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 109. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 110. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 111. grozījums paksas. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 112. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 113. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Asoties kompromis grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Simt septiņpadsmitais grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Vides komitejas 21. grozījums. Sākam balsot. Jā, pieņemts. 9. kompromisa grozījums. Sākam balsot par 9. kompromisa grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 121. Eh, Vai visi esat nobalsojuši? Eh, beidzam balsot. 121. Noraidīts. 122. Eh, sākam balsot eh, par 122. Eh, beidzam balsot par 122. Pieņemts. Balsojam par vidaskomitejas 20. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsojam par 123. Sākam balsot par 123. Beidzam balsot par 123. 123. pieņemts. Tagad desmitais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 132. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot par 132. Pieņemts. Balsojam par 9. vidas komitejas grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsojam par 11. Uh, kompromisu grozījumu. Sākam balsot par 11. kompromisu grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 139. Uh, Lavija grozījums. Sākam balsot. Tātad beidzam balsot. Pieņemts. 12. kompromisu grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot par 200 eh, gruz, eh, kompromisu grozījumu pieņemts. Eh, simt piecdesmit otrais grozījums, simt piecdesmit otrais, sākam balsot. Beidzam balsot. 152. Pieņemts. Vides desmitais, viskumtais desmitais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Desmitais. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromisa grozījums 13. Sākam balsot par 13. kompromisa grozījumu. Visi ir nobalsojuši. Pieņemts. Trīsdesmit sestais viduskomitejas grozījums. Sākam balsot. 36. tātad. Visi nobalsojuši. Noraidīts. Un tagad balsojam par 14. kompromisu grozījumu. Sākam balsot. 14. Eh, viss nobalsojuši. Mm, beidzam balsot. 14. pieņemts. 168. Eh, sākam balsot. Beidzam balsot par 168. Pieņemts. 172. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 172. pieņemts. Tagad 174. Ešvorta grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 174. noraidīts. 175. 175. sākam balsot. Beidzam balsot. 175. Noraidīts. E, Viduskomitejas 39. sākam balsot. E, beidzam balsot. 39. noraidīts. Eh, viduskomiteja 40. sākam balsot par 40. Noraidīts. Un 41. viduskomitejas grozījums sākam balsot. 41. noraidīts. Tagad 15. kompromisa grozījums. Sākam balsot par 15. kompromisa grozījumu. Visi nobalsojuši. Pieņemts. 179. Eh, Lavijas grozījums. Sākam balsot. 179. 179. Beidzam balsot. Noraidīts. ne priekšādātāja dēļ. 180. Eh, Sākam balsot par 180. Beidzam balsot. Noraidīts. 182. Dantina grozījums un Mišela um, tātad grozījums. Mūskais grozījums. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos iesniegt grozījumu tādēļ, ka patreizajā teksta redakcija paredz to, ka tehniski nav iespējams konsolidāto vai kompromisu grozījumu par šo punktu ietvert. Tātad Eiropas Savienība atļautie veterinārie produkti tiek atlikt, aplikti ar slieksni. Uh, desmit ppb visām e, Eiropas Savienības laboratorijām, ņemot vērā tās prakses, kas šobrīd pastāv šajās laboratorijās Eiropas Savienībā. Paldies, e, ja neviens e, neiebilst. E, atsāksim balsošanu. 182. grozījums, mūzikais grozījums. Sākam balsot par 182. Beidzam balsot. Vai visi nobalsojuši pieņemts? Visi, tātad 184. sākam balsot. 184. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 185. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam par 16. kompromisu grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 190. grozījums. Balsojam par 190. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 191. sākam balsot. 191. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 193. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot par 193. Pieņemts. 194. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 195. Sākam balsot. 195. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17. pieņemts. 201. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 202. Garsīs pēreizes grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 203. tagad. Sākam balsot. 203. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 205. Sākam balsot. 205. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. kompromiss grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 214. Dāntena grozījums. Sākam balsot. Šoreiz Žozē eh, balso kopā ar Dantinu 214. Beidzam balsot. Liela, liels vairākums. 215. sākām balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 218. Sì, allora confermano, apriamo il voto sul 200. 218. Sākam balsot par 218. Beidzam balsot. 218. pieņemts. Tagad uh, 219. kāds man ir grūzījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Ar 220. sākam balsot par 220. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par tā sauktiem citātiem, par pirmo. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrs citāts. Sākam balsot. Pieņemts ar to pašu balsu vairākumu. Trešais Harkins kundzes citāts. Sākam balsot. Noraidīts. apsvērumos. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šis kompromiss pieņemts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Runa ir par apsvērumu B. Desmitais grozījums. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 12. grozījums, ko iesniedz Starabella. Sākam balsot. Es nevaru balsot pret Tarabēlas grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 13. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 15. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 16. grozījums. Sākam balsot. Runa ir par apsvērumu C. 16. grozījums. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 11. grozījums, ko iesniegus Nedzelčevs kundze. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 17. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 18. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot tagad. Grozījums pieņemts. 19. grozījums tas atkrīt. Pārējiem pie otrā kompromisa grozījuma par apsvērumu D. Sākam balsot. Pieņemts. Trešais kompromisa grozījums. Sākam balsot par to. Pieņemts trešais kompromiss. 40. Dantēna grozījums. Beidzam balsot par 40. Mišā šķiet, ka tas nebūs pieņemts. Jā, tik tiešām grozījums ir noraidīts. 39. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 42. grozījums. Atvainojos, saka priekšsēdētājs, 43. Balsojam par 43. jo 42. atkrita. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 44. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 47. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums norādīts. Tagad pārējiem pie rezolūcijām. Pie rezolūcijas. Galīgais balsojums par rezolūcijas projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Brīnišķīgi. Tātad balsojums par rezolūciju ir pozitīvs. 32 deputāti nobalsoja par, viens pret un trīs atturējās balsojumā par rezolūciju. Sveicu kolēģi Tabāģi, kas ir šī ziņojuma autors. E adesso andiamo al punto numero 10 nell'ordine del Godātie kolēģi, pāriem pie desmitā darba kārtības punkta. Punto 10 ordine del giorno, ci siete tutti? O volete fare un break? Vai visi ir gatavi pāriet pie desmitā darba kārtības punkta. Tātad runa ir par ceļvedu virzībā uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zēmu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā. Referente ir Bela Glatvelder. Godātie kolēģi, jūs zinat, ka 19. septembrī mēs pārcēlām atzinumu projekta balsošanu. Ir iesniegti 68 grozījumi par šo te atzinumu projektu. Referents kopā ar ēnu referentiem piedāvā veselu virkni kompromisu grozījumus. Es nezinu, vai refer referents vēlas runāt. Glatfelderkungs, jūs gribat runāt? Nē. Ja nevēlaties runāt, tad mēs tūdaļ pat sāksim balsot par jūsu atzinumu. Vai viss ir gatavi balsošanai? Ļoti labi. Tad varam sākt. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss pieņemts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Grozījuma autori Lēna Ek un Džordžs Lajons. Beidzam balsot par septīto grozījumu. Tas ir pieņemts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Otrais kompromisa grozījums. Sākam balsot par otro grozījumu, kompromisa grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 16. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 17. grozījums. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Trešais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Trešais kompromiss grozījums ir pieņemts. 24. grozījums. Iesniegusi Vasilika Dančila. Sākam balsot par 24. beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 25. grozījums. Sākam balsot. Ja visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 29. grozījums. Divās daļās. Balsojam par 29. grozījumu pirmo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa 29. grozījumam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Otrā daļa ir pieņemta. 30. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 28. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28. grozījums pieņemts. 31. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts, jo ir 17 pār 17 pret, tādā gadījumā ir noraidīts. 32. grozījums. Balsojam par to. Beidzam balsot. Džovani, šķiet, ka šis grozījums ir pieņemts. Ceturtais kompromiss grozījums. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 37. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 38. grozījums. Pirmā daļa. Beidzam balsot. Pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa. 38. grozījums, otrā daļa. Beidzam balsot. Otrā daļa noraidīta. 39. grozījums. Beidzam balsot par to. Grozījums noraidīts. 40. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 41. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 42. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 43. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 44. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 45. grozījums. Sākam balsot. Šķiet, ka būs pieņemts ar tādu pašu balsu vairākumu. 46. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī šis grozījums ir pieņemts. 47. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 48. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 49. grozījums. Polsenas kundze un citi. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 50. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 51. grozījums. Sākam balsot. Kostingers kundze ir šī grozījuma autora. Grozījums pieņemts. 52. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 53. grozījums. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Kompromiss grozījums numur 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 60. grozījums pieņemts. 61. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 62. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 63. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 64. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balstot. Grozījums pieņemts. 65. grozījums. Sākam balsot. Grozījumu iesniegus Elizabete Jēgle. Grozījums pieņemts. 66. grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 67. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 68. grozījums. Pēdējais šajā sarakstā. Ja visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. 68. grozījums ir noraidīts. Tagad balsosim par atzinumu kopumā ar visiem grozījumiem. Glatfeldera kunga atzinumu projektu balsojums tātad. Beidzam balsot. 33 deputāti nobalsoja par, 3 pret, 1 atturējās. Līdz ar to atzinums ir pieņemts. Sveicu Glatfelder kungu. Irāšana. Bene, proseguiamo col... Labi, tad eh, turpināsim ar 11. punktu darba kārtībā. Kolēģi, pēdējais balsojums par atzinuma projektu, kuru sagatavojas mūsu kolēģis Luis Manuels Kapulas Santos. Kā jūs zināt, 30. augustā mēs pieņēmām 45 budžeta grozījumus, kurus um, iesniedz mūsu komitejas um, locekļi 2012. gada attiecībā uz pārējiem. grozījums. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ceturtais pieņemts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Piektais grozījums noraidīts. Sastais grozījums. Sākam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Pieņemts. Devītais grozījums. Jēglis. Jēgli. Un devītais grozījums arī ir pieņemts. Galīgais balsojums par grozīto atzinumu projektu. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 31 voti a favore, 3 contrari, abbiamo... 31 pār, 3 balsis pret. Mēs esam nobalsojuši pār atzinumu projektu par parlamentu nostāju attiecībā uz padomas grozīto 2012. gada budžeta projektu. Apsveicam Kapulas Santos un uh, Lavija. Jā, paldies priekšsādātāji. Ir skaidrs, ka mēs esam snieguši atzinumu projektu par uh, budžeta komitejai, bet izskatās, ka budžeta komiteja jau ir apstiprinājusi budžeta projektu. Es uh, gribēju to pateikt pēc tam, jo negribēju, lai mūsu darbā kaut kas mainītos, bet es domāju, ka tas būtu noderīgi. Tad, kad mēs uh, nosakām termiņus šādiem atzinumu projektiem, tad uh, vajadzētu to par tiem balsot pirms tiek apstiprināti atzinumi. Tas būtu lietderīgāk. Chiedo scusa. Labi. Ja nevienam citam nav nekā sakāma, tad pāriesim pie 12. punkta darba kārtībā - Eiropas statistika par ilgadīgām kultūrām. Un uh, mūsu referente ir Mārija Nedelčeva, redz, ka viņa jau ir savā vietā. Uh, par Eiropas statistiku, par ilgatīgajām kultūrām jāteic, ka mūsu trialogs notika 31. septembrī. Mēs vienojāmies par kompromisu starp parlamentu un padomu. Kompromisa teksts ir izplatīts visiem, un es gribēju vispirms pateikties sārunu vedēju grupai, īpaši Nedelčevs kundzei par šo lielo panākumu, par to, ka tika panākta vienošanās trialogā. Tagad došu vārdu Marijai, un ja kādam ir citi komentāri, tad uh, jūs varēsiet tos izteikt vēlāk. Paldies uh, priekšsādātāji! Vienošanās starp uh, visām Eiropa, pa, Eiropas parlamenta politiskajām grupām, ļāva mums uh, panākt kompromisu ar padomi. Un gribēju to pateikt pirms vēl esmu sākusi. Gribēju pateikties arī ēnu referentiem, komitejas sekretariātam un politiskajiem konsultantiem, kuri ieguldīja lielu darbu, lai šī lieta pavirzītos tik tālu, cik tā ir pavirzījusies. Uh, 31. septembrī mums izdevās panākt kompromisu starp trim institūcijām, un tas saskan ar mūsu mērķiem. Kā es atzīmēju, ir nepieciešama uzticama statistika, lai atvieglotu darbu Nacionālajiem statistikas birojiem un lauksaimniekiem. Darba grupā ar ēnu referentiem mēs panācām vienošanos ar Eiropas parlamentu un eh, kā arī ar eh, padomi un komisiju. Un gribēju paskaidrot īsumā dažus jautājumus, kas eh, mums darīja bažas. Padome vēlējās uh, nošķīrumu pērsikiem, tādu pašu, kāds tas iepriekš ir bijis āboliem un bumbieriem, un tas pats tika attiecināts arī uz pērsikiem. Tātad uh, runājot par statistikas aptvērumu, mēs eh, panācām kompromisu eh, tādā apjomā, kā šīs komitejas uh, locekļi bija iesnieguši grozījumus. Tas samazinās uh, slogu nacionālajiem statistikas birojiem. Papildus tam par datumu, līdz kuram dalību valstīm ir jāpiemēro šie noteikumi, tas ir uh, noteikts bet ja dalībvalstīm būs uh, uh, grūtības pielāgoties jaunajai statistikai, tad tās varēs izmantot uh, izņēmumu tiesības līdz 2013. gadam. Tātad vēlreiz uh, gribēju pateikties visiem kolēģiem par atbalstu, par ieguldīto darbu. Paldies arī sekretariātam un politiskiem konsultantiem. Liels paldies, Marija! Liels paldies! Ja ir kāds eh, kolēģis, kas vēl vēlas izteikties, tad eh, jums ir tāda iespēja. Ja ne, tad um, liels paldies Marijai par līdz šim paveikto darbu. Un tagad pāriesim līdz ļoti, eh, pie ļoti svarīga punkta darba kārtībā, proti pie 13. punkta. Uzklausīsim informāciju no komisijas par mazāk labvēlīgo reģionu, mazāk labvēlīgiem reģioniem sniegto atbalstu gribēju jums teikt, ka mēs šeit jau iepriekš esam redzējuši ģenerāldirektori Loretu Dormalmarino, kura mums sniegs savu atzinību par, atzinumu par mazāk labvēlīgo apgabalu nākotni. Un mēs visi saprotam, cik uh, svārīgi par to pašlaik ir runāt, tāpēc dosim vārdu Dormāla Marino kundzei un pēc tam uzsāksim diskusiju. Es eh, domāju, lai saprastu, kur mēs uh, esam pašlaik, kādā situācijā mēs pašlaik atrodamies. Mums ir jāparaugās, no kādas situācijas vai kādiem apstākļiem mēs nākam. Mums ir jāatcerās, kādi ir bijuši galveno soļi šīs uh, lietas saistībām. Ļaujiet man vispirms sākt ar nelieliem paskaidrojumiem. Jūs visi zināt, ka atbalsts vismazāk labvēlīgajiem reģioniem tika noteikts 1975. gadā un ir trīs kategorijas - kalnu reģioni, pārējais reģioni un reģioni ar īpašām nepieciešamībām. Gribēju pieminēt šeit uh, pārējais reģionus, kalnu reģionus un reģionus ar īpašām nepieciešamībām, kur uh, būtībā jau līdz šim nekas nav mainījies. Gribēju atgriezties pie 2003. gada, kad revīzijas palāta pieņēma īpašu ziņojumu 140 dažādus indikātorus, lai veiktu šo klas klasifikāciju. 90. gada sākumā tika pārskatīta šī sistēma, bet mēs saskārāmies ar pretestību no ES dalību valstīm. Revīzijas palāca ieteica, lai tiktu veikta mazāk labvēlīgu apgabalu pārkvalifikācija un tiktu izvēlēti piemērotāki indikātori, kā arī tiktu pārskatīta schēma, kas noveda pie pārlieku lielām kompensācijām un lai tiktu pārskatīta arī pati sistēma. Sagatavojoties uh, jaunajam finanšu ietvara periodam no 2007. līdz 2013. gadam komisija uzsāka šo darbu, un uh, mēs vēlējāmies um, pāriet no nacionālo ierobežojumu principa uz kopienas ierobežojumu principa, un tie būtu balstīti uz kopīgiem indikatoriem, kā, lop, kā lopu blīvums, uh, ganību blīvums un tā tālāk. Tie bija dati, kas tobrīd bija mūsu rīcībā kopienas dimensijām. Mūsu aprēķini parādīja, ka šādi ierobežojumi būtu noveduši pie tā, ka mazāk labvēlīgo apgabalu skaits samazinātos par aptuveni 60%, un dalību valstis tam īsti negribēja piekrist. Un kas notika? Tad, kad um, padomu pieņēma 1698. regulu, tad uh, tika lemts, ka šāda sistēma ir jāpatur zināmu laiku, un komisijai tika lūgts uh, pārskatīt mazāk labvēlīgo apgabalu schēmu, lai sagatavotu priekšlikumu nākotnes maksājumu un ierobežojumu sistēmai, sākot no 2010. gada. Otrakārt, padome lēma kā tiek svītroti sociāli ekonomiskie kritēriji, kas tika izmantoti šo apgabalu noteikšanai. Nākotnes uh, apgabalu noteikšanas mērķim komisija 2008. gadā Izraels centram tika uzdots par pienākumu noteikt uh, konkrētus uh, klimata un augsnes kritērijus, uh, saskaņā ar kuriem varētu definēt reģionus, kas ir vismazāk labvēlīgiem. Tam vajadzēja kalpot par pamatu, lai izveidotu vienkāršu metodi, kas būtu spēkā visā kopienā un nebūtu atkarīga no kultūra augiem augsnes un klimata kritēriju izvērtēšanā piesaisti, tika piesaistīti augsta līmeņa eksperti, un viņu darbu koordinēja kopīgais izpētes centrs. Ekspertu pānelis identificēja astoņus klimata un augsnes kritērijus, noteica zināmas robežvērtības, kas būtiski ierobežo Eiropas lauksaimniecību. Šos kritērijus pārbaudīja kopīgais izpētes centrs un detalizēti pārsprieda tos ar dalību valstīm. Tika secināts, ka informācija, kas ir nepieciešama, lai novērtētu jauno apgabalu noteikšanas pieeju pietiekami detalizētā līmenī bija pie, pieejama tikai nacionālā līmenī. Tātad šis darbs bija tik sarežģīts, ka 2010. gada termiņš, līdz kuram padome lūdza komisiju paveikt šo darbu, nebija ie, nebija iespējams uh, to izdarīt. Eiropas parlamenta, reģionu komitejas un uh, ekonomisko un sociālo lietu komiteju vēlējās, lai tie tiktu informēti par šo procesu. Tāpēc komisija 2009. Gada, gadā nāca klajā ar paziņojumu, kurā tika iezīmēta uh, topošā schēma, kā tiktu identificēti mazāk labvēlīgie apgabali, ieskaitot kalnu reģionus, eh, pārējais reģionus un uh, eh, reģionus ar dabiskiem ierobežojumiem. Tā kā mēs balstījāmies pēc uh, augsnes un klimata rādītājiem, tas ļāva to padarīt uh, caurskatāmā veidā. Un pašlaik negribētu runāt par konkrētajiem kritērijiem, bet gribēju piebilst, ka komisija ir aprakstījusi mehānismus, kas tiek saukti par fine-tuning vai pieslīpēšanu. Šie mehānismi tiek izmantoti gadījumos, kad uh, lauksaimniekiem ir iz, izdevies uh, veiksmīgi apiet eh, dabiskos eh, ierobežojumus un veiksmīgi nodarboties ar lauksaimniecību apgabalos, kur uh, vides rādītāji tam nav labvēlīgi. Tāpēc 2009. gadā padomu pieņem secinājums, uh, balstoties uz uh, komisijas paziņojumu, un tajos dalība valstis tika aicinātas veikt teritoriālu, teritoriālu nošķiršanu balstoties uz eh, minētajiem kritērijiem, kurus es tikko pieminēju. Kopš tā laika ir noticis eh, ļoti intensīvs divpusējs darbs gan no dalību valstu, gan komisijas dienestu puses, un eh, abas šīs puses ir strādājušas ļoti centīgi, lai pārbaudītu šos kritērijus. Visas 27 eh, dalībvalstis ir iesniegušas savas simulācijas, un uh, reizēm tās ir iesniegušas arī alternatīvas priekšlikums. Mēs ar dalību valstīm daudzās divpusējās sanāksmēs esam to apsprieduši, un tas ir eh, apspriests arī lauku attīstības komitejām. kungai sacītu, ka šis, šajās diskusijās ir tapuši daži kritēriju grozījumi, pielāgojumi, bet eh, vissvarīgākais ir tas, ka simulācija ir pierādījusi, ka Izmantojot uh, biofiziskos uh, kritērijus, simulācijas ir caurskatāmas, uzticamas un pamatotas. Tāpēc mazāk labvēlīgo apgabalu jautājums, kas reizēm tiek uzskatīts ne par pārāk svarīgu, nu, kritēriju, kritēriju var tikt aizstāvēts, ja mēs izmantojam objektīvus kritērijus. Pašlaik mēs esam nonākuši posmā, kur tiek runāts par kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada. Šī diskusija ir ne tikai sākusies, bet ir jau krietni pavirzījusies uz priekšu, tāpēc ir tikai saprotami, ka jaunie noteikšanas kritēriji pašlaik tiek iekļauti globālajā KLP politikā pēc 2013. gada. Komisija nodarbosies ar eh, šo jautājumu un pieņems lēmumu nākamnedēļ. Tāpēc es eh, labprāt eh, pēc komisijas apstiprinājuma labprāt jums pastāstītu visus aspektus un visas detaļas, kas tiks iekļautas uh, priekšlikumā par lauku attīstības uh, regulu pēc 2013. gada. Līdz 2013. gada beigām uh, šis darbs tiks pabeigts, un mēs turpināsim darbu ar dalību valstīm, lai atrisinātu atlikušās problēmas un jautājumus Un tāpēc turpmākajos pāris gados dažas dalību valstis vairāk nekā citas būs spiestas rūpīgi strādāt pie tā, lai veiktu šo novērtējumu. Tomēr ļaujiet man atgādināt, ka šo uzdevumu no tehniskā viedokļa var atbalstīt ar komisijas sniegto palīdzību, un ja dažās uh, vietās vai valstīs eh, pagaidām nav iespējams iegūt jaunākos datus, tad mūsu eksperti var sniegt tehnisko palīdzību. Un kas attiecas uz nākotnes atbalstu šajā jomā, komisija 2010. gada novembra paziņojumā ir sacījusi, ka viens no KLP mērķiem būs kompensēt zaudējums no ražošanas uh, ierobežojumiem, kur um, tiek um, novēroti mazāk labvēlīgajos apgabalos. Un šajā paziņojumā ir teikts, ka šādu maksājumu nākotne varētu būt balstīta uz principu, ka lauksaimniecības attīstība apgabalos, kuri saskaras ar dabiskajiem ierobežojumiem, varētu tikt atbalstīta ar platību maksājumiem un ieņēmumu atbalstu izmantojot uh, KLP otro pīlāru. Priekšstādātāji, godājumie komitejas locekļi, kā jau jūs saprotat, es jums nevaru vienu nedēļu pirms šī priekšlikuma pieņemšanas uh, stāstīt uh, ko detalizētāku par to, kāda būs um, mazāk labvēlīgo apgabalu nākotne. Paldies! Liels paldies! Paldies eh, ģenerāldirektorai par šo ļoti detalizēto prezentāciju. Tagad mēs rīkosim diskusiju, vairāki eh, dalībnieki jau ir pieteikušies, un sāksim ar Dārfmana kungu. Paldies eh, priekšsādātāji, paldies Dormāla Marino kundze. Es esmu vairāk kārt lūdzis, lai šādas diskusijas notiktu, tāpēc liels paldies par šo iespēju. Un tas, ko mēs tikko dzirdējām, apstiprina manu apmulsumu par šo tēmu. Ģenerāla direktore mums sīki paskaidroja par šī procesa vadību, kā, kā tas notiks tuvākajās nedēļās. Un es nezinu, vai tas bija netīšām vai tīšām, kā viņa aizmirsa pieminēt parlamenta lomu Mēs esam daudz runājuši par to, ko mēs domājam par šo jautājumu. Tomēr mēs, uh, mēs dzirdējām arī to, ko tikko teica ģenerāldirektori. Mēs esam sacījuši, ka kritērijiem ir jābūt kombinētiem. Un ka ir jābūt uh, vietējai subsidiaritātei, tomēr ģenerāldirektore neko par to neteica. Mēs uh, lūdzām pilnīgi atšķirīgu pieslīpēšanu. Mēs lūdzām sagatavot kartes, un komisija par to neko neteica. Mēģinot atrisināt situāciju, pieļaujot daudz nelielā, daudz, uh, nedaudz lielāku elastību trešajā kategorijā, lai atrisinātu speciāls problēmas negribētu tagad sīkāk kavēties pie šī jautājuma, jo biju atzinums sagatavotājs eh, parlamentā. Tomēr gribēju uzsvērt, ka parlamentam pašlaik ir divas iespējas, kā rīkoties. Vai nu mēs eh, varam atkāpties eh, no saviem uzskatiem un akceptēt to, ko piedāvā komisija, kaut arī tas nesakarīt ar to, ko prasījām mēs, vai arī mēs varam nedaudz eh, pieturēties pie pašcieņas un pasacīt to, kas ir nepieciešams. Mēs sakosim šim jautājumam ļoti uzmanīgi, jo šis jautājums lauksaimniekiem ir ārkārtīgi svārīgs. Nevajadzētu to aizmirst. Daudzās dalību valstīs tas uh, nozīmē, ka aptuveni viena trešā daļa no mazāk labvēlīgajiem ap, apgabaliem tiks uh, svītroti, un uh, tas uh, samazinās atbalstu. Lielas paldies priekšstādātājiem! Paldies! Protams, šis priekšlikums ietilps normatīvajā pakotnē, ko mēs gatavosim kopējai lauksaimniecības politikai tās reformai. Šai, šīs pakotnes kontekstā mēs arī skatīsim šo priekšlikumu. Protams, ir jāņem vērā tas, ko parlaments jau agrāk ir pieņēmis ar lielu balsu vairākumu. Elizabet Jēglu, lūdzu. Lielas paldies! priekšsādātāji. Es pilnībā varu pievienoties teiktajam. Ir jāņem vērā tas, ko parlaments ir lēmis, un ir jāņem vērā Dorfmaņa kunga sagatavotais uh, ziņojums. Viņa ziņojums bija ļoti labs, un jāteic, ka ne jau tikai viņ, viņam šķiet, ka viņš ir nokļuvis muļķa lomā. Mums visiem tā šķiet ir pilnīgi leģitīmi, ka mēs prasām, ka mēs gribam zināt, ko komisija dara. Ja viņi nesadarbojas ar mums, tad es sagaidu, ka tas tiks uh, paveikts tur tuvākajā laikā un ka šajā darbā tiks iesaistīts arī ziņojuma autors. Ceru, ka mēs redzēsim progresu šajā jautājumā, jo nevar būt tā, ka daudzās valstīs šī sistēma tiek apgriezta kājām gaisā mums ar dalību valstīm vēl būs smagas diskusijas par KLP nākotni. Un uh, šis bija punkts, kur līdz šim mēs vēl varējām vienoties. Tomēr, ja šis uh, punkts nākotnē kļūs par tikpat kritizētu kā citi, tad mums būs milzīgas problēmas. Jāteic, ka mums ir ļoti skaidrs uh, gaidas attiecībās komisija šajā jautājumā. Elizabet. Paldies, Elizabet. Jārkungs, lūdzu. Lielas paldies priekšsādātājiem. Par šo jautājumu notika garas diskusijas. Komisija to pareizi apraksta. Tās risinājās kopš 2003. gada. Un pašreizējais pa, e, parlaments šajā sasaukumā e, nodarbojas ar šo jautājumu. Gribēju atkārtot to, ko sacīja Dorfmaņa kungs un Jēglis kundze. Mēs parlamentā par šo jautājumu esam ļoti daudz sprieduši. Dorfmaņa kungs sagatavoja ziņojumu, kurš tika apstiprināts ar lielu balsu vairākumu. Tur bija daudz kompromisu, un ja mēs gribam ņemt uh, vērā revīzijas palātas atzinumus uh, un gādāt par to, lai tie būtu derīgi praksē, tad ir jāsaka, ka mums Mēs, mēs komisijas pieejā tagad nejūtam neko no Dorfmaņa kunga ziņojuma virzības. Tas ir tik lielā mērā pazaudēts no redzes loka, ka tur nekas vairs nav palicis. Jāteic, ka uzticības vairošanas pasākumu dēļ mēs esam lūguši, lai šis ziņojums tiktu skatīts iepriekš, pirms KLP diskusijas tad tas mums būtu devis iespēju vienā mierā un pamatīgi nodarboties ar šo ziņojumu. Tomēr pašreiz lielās reformas ietveros tas ir tikai sīks punkts, tas pazūd. Varbūt mēs pieļaujam šādu nelielu kļūdu, tomēr tā ļoti būtiski ietekmēs praksi. Es uh, lepojos ar to, kā varu saukt sevi par uh, specializētas uh, jomas politiķi, Mēs varbūt um, neskatām jautājumus lielā kopumā, bet kādā nozarē. Un mums, protams, ir jāatbild lauksaimniekiem. Protams, ka kļūdas ir pieļau, ir iespējams, tomēr gribēju aicināt uz uh, to, ka šī politika ir jāpārskata. Tā tas nevar turpināties. Mums uh, ir ļoti nopietni jānodarbojas ar šo jautājumu, un tas nevar tikt pārbīdīts uz sadaļu citi jautājumi. ja mēs eh, runājam par biofizikālajiem kritērijiem, tad eh, tas, protams, ir zinātniski sap, saprātīgi. Tomēr tā, uz, nu, balstoties uz tiem vien, nevar definēt mazāk lab, labvēlīgu apgabalu. Ir jāņem vērā arī sociāli ekonomiskie faktori. Ja, protams, eh, man iebrūks zeme zem kājām, tad man nav vajadzīgs atbalsts no Eiropas Savienības Es eh, prasītu, lai šie priekšlikumi tiktu konstruktīvi iekļauti komisijas priekšlikumā, un uh, es jau tagad uh, priecājos par gaidāmajām konsultācijām. Uzskatu, ka mūsu komitejai vajadzētu tomēr uzstāt uz mūsu pašreizējo kompetenci. Paldies! Protams, ka mēs uzstāsim, neuztraucieties par to, Jārkungs. Desa kungs! Jā, Liels paldies! Es eh, gribēju piekrist eh, visam, ko sacīja Dorfmaņa kungs par mazāk labvēlīgiem apgabaliem, jo šajā parlamentā visās politiskajās grupās mēs izstrādājām priekšlikumus Dortmaņa kunga vadībā. Tie tika apstiprināti ar lielu vairākumu, un pašlaik komisija tos pat nav ņēmusi vērā. Domāju, ka tiek, parlamentam tiek vienkārši atmests ar roku, un arī Lisabonas līgums tādējādi tiek ignorēts. Varbūt uh, komisija var vēlreiz pārlasīt eh, Lisabonas līgumu Mēs kā parlaments eh, pilnībā izmantosim mūsu tiesības. Saskaņā ar to komisijai ir gan tiesības eh, izteikt priekšlikumus, eh, kādus tā uzskata par labiem, tomēr lēmumu pieņem parlaments kopā ar padomi. Ir ārkārtīgi smaga kļūda, ka komisija šai tēmai nav pievērsus pienācīgu uzmanību, gatavojoties eh, KLP pārskatīšanai. Šie lēmumi par mazāk eh, labvēlīgiem apgabaliem varētu būt uh, Eiropas līmeņa pārbaudes poligons jaunajai KLP, Komisija šo iespēju ir palaidusi garām, un tagad mums jādomā, kā saglābt šo situāciju. Arī es uzskatu, ka biofiziskie faktori vien nav pietiekami, lai nolemtu, kurš ir mazāk labvēlīgs apgabals un kurš nav. Un turklāt līdz šai dienai mēs neesam saņēmuši novērtējumu par to, kā šie biofiziskie kritēriji izpaudīsies attiecībā uz KLP. Savas politiskās grupas eh, vārdā var sacīt, ka mēs neakceptēsim to, kā komisija šajā jautājumā izturs pret parlamentu. Grazie, Albert. Paldies, Albert. Mārtiņš Hauslings, pēc tam Nikolson kungs. Cienītie dāmas, eh, cienītās dāmas un kungi, es nevilkšu ārā lielo milnu, kā ETP specializēto jomu politiķi, tomēr mums ir jāatzīst, ka kopsumā mums uh, ir uzdevums uh, veikt Eiropas uh, līmeņ, līmenī vienkāršošanu. To mēs nenoraidam. Un runājot par šo jautājumu, mēs uh, varētu padomāt par to, vai pietiek ar biofiziskiem kritērijiem vai jāizmanto arī sociāla-ekonomiskie. Tas ir būtiski. Un tāpēc es varu pievienoties tam, ka paralēli lauksaimniecības eh, reformai mums eh, šie jaunie noteikumi ir jāievieš. Un eh, šie noteikumi būtu jātransponē arī kopējā lauksaimniecības politikām. Tas noteikti varētu rādīt ievērojams problēmas reģionos. Protams, ka notiks izmaiņas un pārbīdes, bet mani satrauc tas, ka mums pašlaik pat nav redzama karte, tad, kad tika veikta šī pieslīpēšana šādas kartes netika sas, sastādīts. Un runājot par zināmām apvienībām, tad jāteic, ka Mums šāda informācija nav pieejama, citiem it kā tā esot bijusi pieejama, bet es varētu paust konkrētu viedokli tikai tad, kad es zinātu, kā tas ietekmēs reģionus. Jautājums ir tāds, kādā veidā mēs uh, veidosim turpmāko procesu, un uh, parlamentam svarīgi ir tas, uh, kādos termiņos mēs par to runāsim un uh, kad mēs saņemsim garantijas, ka mēs tiekam iesaistīti procedūrā tādā veidā, ka gal galā mēs varam paust arī savu nostāju. Grazie, Mārtiņa! Paldies, Mārtiņ! Džims Nikolsons lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Man ir lielā mērā jāpiekrīt tam, ko teica iepriekšējā runātāja šorīt. Manuprāt, priekšlikums nav pietiekami labs un nav arī labi iezīmēts vadlīnijas virzībai uz priekšu. Šim uh, priekšlikumam būs ļoti nopietna slikta ietekme uz to reģionu, no kura es nāku, ja tas netiks grozīts. Šeit tik uzdots jautājums, kurš kuru noliek muļķi lomā, kurš kuru mēģina apvest ap stūri, es nezinu, taču mums ir jāmēģina tas noskaidrot. Kopā ar referentu mums ir jāmēģina šīs lietas izanalizēt. Ir nepareizi ieviest kaut ko tādu kā LP reformas pašā viducī. Šīs priekšlikums pazudīs visu pārējo reformu kontekstā. Domāju, ka to vajadzētu iekļaut lauku attīstības sadaļā. Varbūt to vajadzētu skatīt atsevišķi tieši lauka attīstības kontekstā. Domāju, mums jābūt ļoti piesardzīgiem. Mēs šeit skatām par skatām tos iemeslus, kādēļ reģioni ir uh, mazāk labvēlīgi, kādas ir šīs nopietnās mazākās labvēlības pazīmes. Varbūt, ka daži no šiem reģioniem vispār tiks pamesti, jo iedzīvotājiem nebūs nekādu stimulu tajos dzīvot. Uh, Es atzīstu, ka neesmu pārāk cieši sekojuši šīs tēmas attīstībai, taču šorīt man rodas tāds iespējas, ka es nevaru atbalstīt patreizējo priekšlikumu. Es atbalstu Dorfman kunga teikto. Mums noteikti ir jāizanalizē šīs lietas, kas notiek ar šīm te īpašajām zemēm, kāda ir augsnes kvalitāte, kas notiek ar purviem. Uh, kā tieši mēs definējam šos mazāk labvēlīgos apgabals vai reģionus. Domāju, ka būs ļoti daudz grozījumu priekšlikumu. Man, kā savu vēlētāju pārstāvim, patreizies priekšlikums ir nepieņemams. Paldies! Paldies, Džim! Liels paldies priekšsādātājiem! Es uh, vāru pievienoties eh, kolēģiem ar lielo mīlnu, un es uzskatu, ka ir pilnīgi bezatbildīgi, kā komisija rīkojasies ar parlamenta atzinumu Protams, ka mēs varam apsveikt vienkāršošanu, bet mēs uzskatām, ka pašlaik Eiropas lauksaimniecībā iezīmējas daudzveidība. Mēs uzskatām, ka šāda daudzveidība nākotnē arī ir jāsaglabā, un ja mēs paraugāmies uz saimniecībām lauku apvidos, kuras skar šī pārstruktuācija, pārstrukturizēšana, tad mēs redzam, ka šīs saimniecības brīvajā tirgu zaudēs. Tāpēc mēs uzskatām, ka nevar veikt eh, ka ir jāveic pasākumi, kas nodrošina turpmāku šo saimniecību pastāvēšanu. Un vēlreiz pievēršoties šīm simulācijām un biofizikālajiem kritērijiem, ja mēs visi padomājam par to, kādas pūles šajā jautājumā ir ieguldījušas dalību valstis, lai sagatavotu kartes un šīs simulācijas, tad rodas jautājums, kāpēc šie, jauta, eh, kāpēc šie dokumenti vēl mums nav priekšā uz galda. Džims Nikolsons to jau tikko pieminēja, kādā virzienā notiks attīstība un kādas būs šo biofizisko kritēriju izmantošanas sakas. Tas eh, mūsos rada trauksmi un es no komisijas sagaidu tādu pašrīdzību kā viņš. Šeit ir runa ne tikai par saimniecībām, bet arī par uzticību Eiropas parlamentam. Mēs saviem lauksaimniekiem, saviem vēlētājiem nevarēsim nekādu paskaidrot šādu rīcību. Grazie, onorevole Kostiņa. Paldies, Mišels Dantens, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdātāji. Es arī gribu pievienoties iepriekš teiktajam. Mm, ir jāpieprasa komisijai padziļināta analīze, lai sniegtu mums atbildes uz neatbildētiem jautājumiem. Šajā priekšlikumā nezinu, kāpēc nav ņemts, ņemta vērā ļoti liela informācija. Tas ir tā kā tāds autismu paraugs. Ir biofiziskie faktori, kas ir ņemti vērā, taču galīgi nav ņemtas vērā geogrāfiskās atrašanās vietas, piemēram, ultraperifēriskie reģioni. Mums ir aizjūras reģioni, ka, kas ir ļoti tālu no Eiropas kontinentu, un viņiem ir savas grūtības. Pirmā trialoga pieredze liecina par to, ka atsevišķās situācijās lai virzītos uz priekšu, ir nepieciešams, lai padomē būtu vienbalsība un lai parlaments arī varētu piekrist padomas priekšlikumam. Es domāju, ka padomē ir jānoraida komisijas priekšlikums un arī parlamentā ir jābūt vienotai nostājai pret šo komisijas priekšlikumu, kas mums nav pieņemams. Grācie, Mišel. Paldies, Mišel. Rodusta, lūdzu. Pozacinā. Liels paldies, priekšstādātāji. Arī es vēlējos ļoti skaidri pateikt, ka pilnībā pievienojos Dorfmaņa kunga sašutumam. Arī savas politiskās grupas vārdā es varu teikt, ka mēs esam ārkārtīgi neapmierināti ar līdz šim pieejamo informāciju. Paskaidrošu to ar piemēru, kad Dorfmaņa kungs rakstīja savu ziņojumu, arī es noskaidroju, kāda izskatās eh, kārte manā reģionā. Un es saņēmu kartes, kur eh, rakstīts, ka viens no vis eh, purvainākajiem apgabaliem, kāds mums ir pašlaik, ir viens no vērtīgākajām lauksaimniecības zemēm. Uh, Kā tad eh, mēs eh, varam lemt par šādiem jēdzieniem, ja mēs šīs kartes neesam redzējuši ne acu galā? Tāpēc es aicinu sniegt mums eh, pietiekamus paskaidrojumus, lai mēs varētu argumentēt to sabiedrībai. Man daudz, daudz reiz jautā, kāda ir situācija ar mazāk labvēlīgajiem apgabaliem, un man jāsaka, es nezinu, un es uzskatu, ka šāda atbilde ir ne, neiedomājama Bene, dibattito si è concluso. Paldies, godātie kolēģi. Līdz ar to debatas skaidri norāda, ka mēs esam vairāk vai mazāk vienoti šajā jautājumā. <clears throat> esam nonākuši tajā punktā, kur esam jau bijuši. Vakar vakariņās ar komisāru piedalījās koordinātori no politiskajām grupām. Komisārs izrādīja vēlmi apmierināt dažas no parlamenta prasībām. Bet šodien, diemžēl, kārtējo reizi parādās atkal, ka uh, parlamenta balss netiek uzklausīta. Komisijas pārstāvim es gribētu teikt tieši to pašu, ko vakar teicu komisāram. Mēs nepieņemsim nekādu normatīvo aktu vienkārši bez parlamenta ietekmes. Mēs pilnībā vēlamies spēlēt savu aktīvo normatīvā e, normatīvās struktūras loma. Mēs vēlamies, lai jūs nodrošinātu to, ka mūsu paveiktais darbs šajā komitejā, kur tik liels deputātu vairākums pēc mēnešiem ilga laika, ilga darba un ieguldījuma vēlas dot savu ieguldījumu, lai šis ieguldījums tiktu ņemts vērā. Tie normatīvie dokumenti, kas mums nav pieņemami, mēs tos noraidīsim. Paldies, direktors Kundze, par eh, jūsu klātbūtni šajā uh, sēdē gribētu pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Vacehovska kungs, vai jūs vēlaties runāt par delegāciju uz Kanāriju salām, jeb jūs gribat pārcelt šo punktu uz vēlāku laiku? Nē, paldies priekšsēdētājs, labprāt izteiktos tagad. Brauciens uz Kanārijas salām augustā bija ļoti interesants, un man ir iemesli domāt, ka Visi, kas piedalījās šajā braucienā, atklāja Kanārijas salas kā tādu būtisku lauksaimniecisku reģionu Eiropas Savienībā. Kanārijas salas ir plaši pazīstams turismu ceļojumu gala mērķis, taču tas nav tikai turisms, kas uztur šo te reģionu, tā ir arī lauksaimnieciska zona. Iespējams, ka lauksaimniecība ir vēl būtiskāka tautsaimniecības nozara Kanārijas salās nekā turisms. Kanārijas salu lauksaimniekiem ir savas problēmas. Mēs redzējām, cik sarežģīti ir darboties lauksaimniekiem tik attālā Eiropas Savienības reģionā. Tas ir saistīts ar kādām specifiskām izmaksām. Uh, šeit mēs nevaram runāt par vienlīdzīgiem spēles noteikumiem, it īpaši tādā sektorā kā banāna audzēšana. Konkurence šobrīd ir negodīga, tā nāk tieši no trešajām valstīm un nostāda Kanārijas banāna audzētājus uh, nelabvēlīgā situācijā. Brauciena laikā noritēja ļoti labas, pamatīgas debatas ar pašvaldību pārstāvjiem, un tāpat arī ar tiem cilvēkiem, kas mūs uzņēma. No Kanārijas salām atgriezāmies ar labākām zināšanām un izpratni par to, kādas problēmas piedzīvo tādi ultraperifērijas reģioni kā Kanārijas salas. Mūsu mājas tēvi Kanārijas salās rakstiski mūs informēja par daudz un dažādām problēmām, un vispār šīs ceļojums bija ļoti labi organizēts. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās, kas bija šajā delegācijā. Un viss brauciens bija tādā ļoti, noritēja ļoti labā sadarbības gaisotnē. Es domāju, ka doma braukt uz Kanārijas salām bija ļoti laba, <clears throat> jo tā paplašināja mūsu redzesloku par šo pasaules daļu. Paldies! Paldies Vojcehovska kungam! Godātajiem kolēģiem, kas nav pametuši zāli, es vēl gribētu teikt kaut ko ļoti svarīgu. Komisijas priekšlikumu ieteikšana, komisijas paziņojumi notiks nākamo pulksten 11. un nevis 12. kā bija paredzēts sākotnēji. Mēs tiksimies komisijā pēc tam, komitejā pēc tam, kad komisija būs nākus klajā ar savu paziņojumu pulksten 11. Es domāju, ka preses konference ir jāorganizē pēc tam, jo vispirms mums par šiem jautājumiem ir jārunā komitejā un parlamentā, tikai pēc tam presē. Vakar koordinātoru sēdē mēs pieņemam dažas lēmumus par referentu iecelšanu. Koordinātori jūs par to informēs. Gribētu jūs vēl informēt par to, ka 12. oktobrī tiksimies nākamajā komitejas sēdē. Tā būs ļoti svarīga sēde, jo mēs uzklausīsim komisijas priekšlikums, par kuriem es pirmīt runāju. Lielas paldies! Šīs dienas sēde līdz ar to ir beigusies.